Atkal ar lielu vairākumu rezolūcija ir pieņemta. Vēl daži paziņojumi čehu valodā. Es esmu pirmajā lasījumā saņēmis padomus nostāju par dažām nostājām, kas skar zivsaimniecību. Tas ir GFCM līguma ietveros. Un līdz ar to 1777 šķērs svītra 2006 uh, regula tiek uh, mainīta. Šis jautājums ir par noturīgu zivsaimniecību vidusjūras reģionā. Un uh, 28. oktobrī, tas ir rīt, iztek trīs mēnešu. Uh, termiņš, kad parlamentam bija jāiesniedz sava pozīcija. Ja nav nekādu iebilžu un pretrunu, tad nākošais jautājums ir rezolūcijas, un rezolūcijas tiks nosūtītas atbildīgajām iestādēm, tām, kas ir minētas rezolūcijās. Līdz ar to šodienas uh, sēde ir uh, noslēgta. Paldies! Un lai visiem uh, labs ceļš mājup, paldies visiem, kas piedalījās!